Liebe Kolleginnen und Kollegen, godātie kolēģi, jāsāk balsošana. Sākam ar Valkarsels izsokunga ziņojumu. Vēl pāris sekundes jums laikā ieņemt vietas. Šeit ir paredzēts personāla balsojums. Kolēģi Dārtmut, lūdzu. Uh, Priekšsēdētāji kungs, vēlētos noskaidrot, vai drīkst sveikt eh, bijušo komisijas priekšsēdētāju Barozu kungu par eh, saņemto eh, amatu Bar Goldman Sachs bankā. Also... Un paust bažas, ka viņa pensija kā bijušajam komisijas priekšsēdētājam acim redzot nav pietiekami liela. Vai es varēju šādi izteikt?